brīžu balsosim arī par gazas jautājumu. Es vēlējos jūs visus par to informēt. Paldies, Vucu kungs, par šo informāciju. Un tas atkal liek mums nopietni padomāt mm, par balsošanu, ko mēs drīz izdarīsim. Mums ir 12 kopējās pozīcijas no padoms. Uh, Mums ir arī pamatojumi, mums ir arī komisijas nostāja, ko mēs esam nolikā saņēmuši. Un e, Mēs arī nopublicēsim protokolā nosaukumus šiem dokumentiem. E, trī mēnešu laika periodā parlamentam ir jādod savs atzinums, un šis periods sākās rīt, rīt ir 16. janvārs. Es gribētu, gribētu jums pateikt, ka Marko Papato un Babicka un Čārls Tanoks un uh, Helga Trupla ir parakstījuši arī rakstisko deklarāciju numur 86 par TDM televīzijas pārraidēm no Ķīnas, un uh, tur ir parakstījušies vairāk kā pusi parlamenta deputātu, un saskaņā ar 116. reglamentu punktu mēs nu, nodosim šo dokumentu jūtals sat ar visiem vārdiem, visiem uzvārdiem, kas ir parakstījušies zem šī teksta. Un tagad es došu vārdu Kapato kungam par šo te tēmu. Anome... Paldies, priekšsēdētāji! Visu to vārdā, kuri ir parakstījuši šo iniciatīvu, es gribētu pateikties, um, pateikties visiem tiem uh, deputātiem, kur pieprasa, lai ETLS atsāktu uh, translāciju